šīs garās diskusijas komentāriem. Es vēlos paust savu prieku par to, ka šodien pie mums viesos ir uh, divi ļoti drosmīgi cilvēku tiesību aizstāvi no Azerbaidžānas šeit Eiropas parlamentā Leila un Arips Junus, un viņus pavada viņu drosmīgā mm, meita Dināra kas uh, ir daudz darījusi, lai viņi varētu tikt atbrīvoti. Es vēlos uh, sveikt viņus šeit, dāmas un kungi. Varbūt jūs atceraties, ka 2014. gadā Leila Junas tika nominēta Saharova balvai, un tajā laikā bija lielas bāžas par viņu veselības stāvokli. Eiropas parlaments um, pielietoja bezprecedenta centienus, lai panāktu viņa atbrīvošanu, uh, veda sarunas ar Sīrijas iestādēm. Uh, Un eh, izdevās to panākt, izdevās panākt arī viņa izbraukšanu no valsts, tāpēc ir liels prieks šeit pēc viņa ilgajām ciešanām eh, sveikt viņu šeit un eh, noliegt galvu viņu cilvēktiesību centienu priekšā. Mīļā Leila, mīļais Arif, vēlam jums veselību jūsu turpmākajās gaitās un apsolam Eiropas parlamentu atbilsti, atbalstu jūsu darbā pie cilvēktiesībām. Labi, ka esat šeit pie mums. So, jetzt hat Federica... Paldies. Tagad vārds eh, Federikai Mogherīnī, lai viņa varētu atbildēt. Paldies. Vēlos sveikt.